Bene, possiamo, possiamo passare. Tagad mēs varam pāriet. Godātie kolēģi, lūdzu atvainojiet, tātad mēs varam pāriet pie sestā darba kārtības punkta. Mums ir tas gods sveikt mūsu vidū Laslo Surjānu, referentu par 2010. gada budžetu. Lūdzu, ievērojiet klusumu godātie kolēģi. Vai uh, varētu lūgt uh, ievērot klusumu zālē? Tātad es atkārtoju. Lūdzu, klusumu, kolēģi! Abbiamo il privilegio di accogliere l'onorevole Lazzo Surian, che è relatore al bilancio. Tātad mēs varam sveikt mūsu vidū Lāslo Surjanu, kurš ir referents par 2010 gada budžetu. Viņš laipni ir pieņēmis mūsu komitejas uzklā, uz aicinājumu un viņš mūs informēs par 2010. gada budžetu. Vispirms došu vārdu um, referentam, un pēc tam kolēģi, ja viņi vēlēsies, varēs uzdot jautājumus, un mums notiks viedokļu apmaiņa. Dodu vārdu Laslos Jurjanam. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es izmantošu iespēju un runāšu ungāru valodā, kas ir mana dzimtā valoda. Tī, nagyon Paldies! Pirmām kārtām vēlējos pateikties Startautiskās tirzniecības komitejai par uzaicinājumu. Un es priecājos par to, ka komiteja vēlas kaut ko vairāk uzzināt par 2010. gada budžetu, un tādēļ komiteja man ir uzaicinājusi uz šo sanāksmi. Es domāju, pat tiešām koordinācijas starp dažādu komiteju darbu ir ārkārtīgi nozīmīgi, bet pie tā atgriezīšos nedaudz vēlāk. Sākumā pievērsīšos tam, ka mums ir jāpalauza galvas par to jautājumu, kādas ir Eiropas parlamenta iespējas kaut kādā veidā ietekmēt budžetu. Iepazīstoties ar oficiāliem dokumentiem, jūs skaidri redzat. ka Eiropas parlaments arī lemj par budžetu. Mēs esam budžeta lēmēja iestāde. Bet kas notiek pēc tam? Tiek izstrādāta sākotnēja budžeta tāme. Padome eh, rīkojas ļoti strikti, mēģina visus skaitļus samazināt, un pēc tam mēs mēģinām ar grozījumu palīdzību saglābt visu to, ko ir mēģinājusi iznīcināt, iznīcināt padome. Un, protams, uh, ņemot vērā dažādus valstu plašsaziņas līdzekļus, jūs varat palasīt tos, un, piemēram, tur ir informācija, ka konkrētas budžeta kategorijas ir tikušas papildinātas par vienu miljonu eiro, citas atkal samazinātas, un mēs varam vienkārši pabrīnīties, kur žurnālisti šādu informāciju ir ņēmuši, un tā vispār nav caurskatām. Mēs varam pēc tam tikai brīnīties, kāda tad īsti ir parlamenta loma visā kopīgajā budžeta procedūrā. Es domāju, ka pirms vēlēšanām mums galvenokārt vajadzētu nodarboties eh, ar šo jautājumu aplūkošanu un būt arī tādiem uh, vaļsirdīgākiem. Savādāk mums nāks konstatēt, ka pilsoņiem nav ne mazākās sajēgas, ar ko mēs šeit īsti nodarbojamies. Un, protams, mūsu darba rezultāti, mūsu darba augļi e, bieži vien nav tik nozīmīgi, jo mēs nevaram šeit e, daudz ietekmēt. Mēs iesaistāmies komisijas darba procedūrā, un e, tas signāls, ko mēs varētu raidīt pilsoņiem, vairs beigās nav tik svarīgs. Mēs runājam par 120 miljardiem eiro. Mans uzdevums kā referentam, kāds tas izskatās, uz to varētu atbildēt ļoti vienkārši. Ņemot vērā budžeta plānošanu, bija jāpadomā arī par to, kādos laikos mēs dzīvojam. Mēs piedzīvojam ekonomisko krīzi. Uh, un e, pilsoņi tagad e, jūtas neaizsargāti, nedroši, e, Krievija aizgrieza gāzes krānu, pēc tam gada sākumā palielinājās bezdarbnieku skaits, finanšu krīze turpina soļot milzu soļiem pār visu Eiropu, un cilvēkiem ir grūtāk saņemt kredītus. Šādā vidē mums vajadzētu sagaidīt konkrētas Eiropas komisijas programmas, īpašās programmas, ne tikai šo ekonomikas atvesaļošanas plānu, bet komisijai vajadzētu mēģināt arī piemērot budžetu jaunajām prasībām, jaunajiem izaicinājumiem. Priekšsēdētāja kungs šogad mēs esam visai izdevīgā situācijā. Uh, Nākamnedēļ mēs balsosim par budžeta direktīvām. Vienu mēnesi mēs varēsim šīs direktīvas pieņemt mēnesi pirms komisijas sākotnējā uh, budžeta projekta. Pagātnē mums tādu instrumentu nebija, mēs varējām uh, izstrādāt parlamenta pozīciju tikai tad, kad jau šis uh, budžeta uh, sākotnējais projekts bija iespiests. Un īstenībā bija, tas bija visai muļķīgi. Visi jau zināja, kas šajā Eiropas komisijas dokumentā ir piedāvāts, bet uh, neviens it kā nevarēja ar to sākumā iepazīties. Tādēļ esmu priecīgs par to, ka mēs jau martā varēsim sastādīt savu pozīciju par komisijas piedāvāto uh, sākotnēju budžetu tāmi. Kas notiks 2011. gadā un vēlāk? Arī šajos gados turpmāk mums vajadzēs uh, sākt par budžeta projektu diskutēt jau martā. Un tas nozīmē, ka eh, atbildīgajā komitejā darbiniekiem vajadzēs strādāt daudz aktīvāk. Mēs esam arī ļoti labi sadarbojušies līdz šim ar budžeta komiteju, arī ar budžeta kontrols komiteju. Un ceru, ka mūsu pozīciju atbalstīs vairākums. Šķiet, tas varētu notikt nākamajā nedēļā, otrdien plenārs sēdē. Balss vairākums mums ir nepieciešams, lai sarunu vešanas uh, gaitā mēs varētu būt pārliecinošāki. Tagad es vēlējos ieskicēt būtiskākos aspektus, uz ko mums noteikti darba gaitā vajadzētu koncentrēties. Protams, neiedziļināšos visās budžeta uh, ziņojuma detaļās, bet pēc diskusijām uh, grupas varēja labāk satuvināties. Uh, pozīcijas eh, tika tapa saskaņotākas, jo mēs sapratām, ka pilsoņi ir mūsu interešu degpunktā, mums vajadzētu samazināt tos draudus un šaubas, eh, kas virmo gaisā. Vajadzētu saglabāt noteikti darba vietas, ir jāatbalsta MVU. Viņiem ir liels svars, ir jāuzlabo arī energoapgādes drošība. Tas viss nozīmē, ka Eiropas Savienībai, proti komisijai, ir jāpiedāvā konkrēti plāni, lai eh, dažādus eh, tīklojumus, energoapgādes tīklus varētu eh, labāk savienot valstu līmenī. Domāju, to nebūs visai grūti izdarīt. Un, protams, mums Nebūs jābrīnās, ka tiks organizētas atkal jaunas debates par 2009. gada budžetu un parlamenta pozīcija bija tāda, ka Nabuko cauruļvadu būvēs kā alternatīvu, lai mēs nebūtu tikai atkarīgi no energo piegādes, kas nāk no Krievijas un Ukrainas. Budžeta komitejas rindās nevaldīja tāda vienprātība, eh, vairums kolēģi atbalstīja mūsu pieeju, bet eh, sociālisti, daži no sociālistiem nevarēja mums piekrist, jo eh, viņi nāk no tādām valstīm, kas nav tik ļoti lielā mērā atkarīgas no Krievijas un Ukrainas energo piegādēm, un līdz ar to viņi arī Nabuko cauruļu vadu nevarēs tik aktīvi izmantot. Viņi mēģināja vairāk pievērsties debatēm par konkurētspēju, un es domāju, ka mums nevajadzētu mm, tagad eh, paņemt kādus konkrētus aspektus, konkrētus jomas un vienām piešķirt prioritārāku statusu un citām nē. Un jāpadomā par to, ka Gazprom ir viens no būtiskākajiem energoražotājiem, bet eh, nevai, tam nevajadzētu būt vienīgajam uzņēmumam, ko atbalsta ar Eiropas Savienības nodokļu maksātāju līdzekļiem. Tādas debatas norisinās budžeta komitejā. Varbūt vēl pāris vārdi. Un tas arī norāda uz to, cik būtiski visām komitejām ir sadarboties. Iepriekšējos gados parlaments vienmēr ir mēģinājis eh, panākt palielinājumu atsevišķām eh, budžeta kategorijām, un bieži vien mums ir izdevies eh, palielināt budžeta līdzekļus par 1-2 miljardiem. Bet bieži vien dalībvalsts nevarēja izmantot papildus piešķirtos līdzekļus, tādēļ uh, tie tika atkal novirzīti citām aktivitātēm. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments kā uh, budžeta līdzlēmēja iestāde nevarēja gūt tādas patiesas panākumus. Tā nebija laba zīme. Aplūkojot uh, dažādu asignējumu detaļas un atsevišķas uh, budžeta pozīcijas, tad visa aina vairs nav tik jauka un rožaina. Protams, mēs esam panākuši daudz runājot par atsevišķām budžeta pozīcijām, bet budžeta komiteja nekad nevarēs darboties neatkarīgi, izolētā veidā. Ir nepieciešams apspriesties arī ar citām atbildīgām komitejām. Tieši tādēļ ir eh, rūpīgi jāplūko katra budžeta pozīcija, ņemot vērā to, cik lielā, valstī dalība, cik lielā mērā dalībvalstīm ir izdevies īstenot uh, plānus par uh, budžeta līdzekļu tērēšanu. Mēs zinām, kādēļ, eh, piemēram, nauda nav tikusi izmantot pilnā apmērā. Protams, dalību valstīm ir savi iemesli, kādēļ tā ir noticis, bet ir iespējams, ka arī kādas programmas ir bijušas aplamas un ar to ir eh, saistīta budžeta līdzekļu neefektīva izmantošana. Tas noteikti ir jākonstatē. Kā referents uzņemšos šo uzdevumu un mēģināšu izmeklēt, eh, kurās pozīcijās līdzekļu izmantojums nav bijis pilnīgs Un, protams, es nevarētu tikai pamatojoties uz skaitļiem pateikt, jā, šī programma bija aplam, tā nebija pietiekami labi sastādīta, tādēļ līdzekļi netika iztērēt pilnā apjomā. Protams, mēs nevaram visi šeit rīkoties tikai kā grāmatveži, aplūkot tādus sausus skaitļus un uz, no tiem vadoties arī pieņemt lēmumu. Uh, Nē, mums ir eh, jāmēģina katra situācija izpētīt detalizētāk, un es domāju, ka referentiem, kas nākotnē strādās pie budžeta ziņojumiem, eh, darbs būs nedaudz vienkāršāks. Mēs eh, tikai pamatojoties uz skaitļiem nevaram pāragri veikt faktu konstatācijas. Iepriekšējā referente ļoti labi sadarbojās ar citām atbildīgajām komitejām un es mēģināšu šīs tradīcijas pārņemt tikpat veiksmīgi. Priekšsēdētāji kungs, jūs droši vien zināsiet, ka mūsu pirmajā sanāksmē mēs vedām sarunas, bet visas uh, atbildīgās komitejas vēl nebija iecēlušas referentus drīz eh, būs jaunas vēlēšanas, mēs nezinām, kas atkal šeit tiks ievēlēts, arī daži komisāri dosies prom. Mainīsies arī amatu sadalījums, eh, daži kolēģi, piemēram, tiks ievēlēti valdībās un otrādi, bet vajadzētu padomāt par partnerattiecībām, es rēķinos ar atbildīgo komiteju zinātību. Mums ir jāizmanto identiski principi, kādi ir tikuši lietot līdz šim. Es nāku no jaunās dalību valstis un esmu pirmais eh, jauno dalību valstu referents, kas ir atbildīgs par bu komisijas budžetu. Piecus gadus pirms, eh, pēc iestājas Eiropas Savienībā īstenībā šeit vairs nav liels atšķirības, vai es nāku no jaunās dalību valsts vai no vecās dalību valsts bet es mēģināšu darīt visu, lai Eiropas Savienības vienotība joprojām saglabātos. Akik kapják a pénzeket, azok nem állhatnak ott és tarthatják a... Jāņem vērā valstu iemaksas budžetā. Tās valstis, Eh, kas iemaksā vairāk, nevar pieprasīt lielāku daļu budžetu un tikai uzlikt tādu ķetnu uz naudas čupas. Mums ir jāveic analīze, pietiekam uzmanīga analīze un jādomā par eh, lielākajiem donoriem. Un nevarētu pieļaut to, ka, piemēram, kādas valstis e, maksā veic šīs iemaksas 50 gadu garumā un citi tikai vēlas naudu izmantot. Ir jābūt taisnīgam e, līdzekļu sadalījumam, principiem ir jābūt caurskatāmiem un, protams, Eiropas parlamentam ir e, jārunā skaļāk. Bet ir jāpievērš arī reģionālo programmu koordinācijai.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 atbildīgai komitejai vajadzēs izstrādāt atzinumu par budžetu un iespējams eh, nāksies eh, piedāvāt arī grozījumus. Protams, eh, būs visai grūti to paveikt vasarā un ir. Protams, ar mani nevarēs sadarboties tie kolēģi, kam nav pieredze šajā jautājumā, un arī tie, kas nu pat būs ievēlēti Eiropas parlamentā. 9. septembrī ir eh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Ja kāds vēlas iesniegt grozījumus un ir nokavējis šo termiņu, viņš vēl var uh, sazināties ar kolēģiem un uh, mēģināt palūgt šo, uh, mēģināt kolēģiem būt piekāpīgākiem, jo uh, vienmēr ir iespējami kādi kompromisi grupas 6. Eh, septembrī iesniegs grupu grozījumus. Un šeit arī būs iespējas par kaut ko vienoties. 40. darba nedēļā budžeta komitejas deputāti eh, balsos divas, trīs dienas. Tāda ir mūsu darba struktūra, un mēs nevaram eh, mēģināt no tās novirzīties. Protams, darba grafiks ir ļoti strikts, tas ir jāievēro, un, protams, tas arī uzliek zinām atbildību uz mūsu un sekretariātu darbinieku pleciem. Tas bija viss, ko es vēlējos teikt. Man ļoti žēl, ka tikai ceturtdien esam organizējuši šīs debates, jo es skatos, ka nu nav visai liela apmeklētība bet es ceru, ka kolēģi arī pavēstīs pāriem no savas delegācijas, kas ir noticis, un varēs kolēģis iepazīstināt ar mūsu lēmumiem. Paldies! Grazie all'onorevole Surjan per la diffusa. Paldies, Šurjan uh, kungs! par ļoti detalizēto uzrunu, un tagad es vēlētos dot vārdu mūsu Uh, ēnu referent, mūsu referentam budžeta jautājumā Štasnikungam. Uh, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies uh, Surjan kungam. Man jāatvainojas, es tikai vakar uzzināju, ka būšu šīs komitejas referents budžeta jautājumos. Bet Es nesaskatu šobrīd nekādus uh, sarežģījumus un domāju, ka mēs varēsim labi sadarboties, jo arī iepriekš, kad uh, Elis kungs bija referents, uh, mums bija laba sadarbība un arī šoreiz man ir paveicies sadarboties ar Eiropas Tautas partijas kolēģi, ar kuru mums ir ļoti labas attiecības. Šorīt izskanēja daži komentāri. Mums eh, ir jāapzinās, ka dzīvojam pasaules ekonomikas krīzes apstākļos un mums ir uzmanīgi jāraugās uz katru budžeta pozīciju un uh, Eh, jādomā par atbilstošu līdzekļu izlietojumu, investīcijām un arī eh, jānodrošina atgriezeniskā saikne atsevišķu projektu īstenošana, lai šie projekti tiešām tiktu īstenoti, kā tas sākotnēji bijis paredzēts. Es arī pilnībā piekrītu tam, ka nav pieņemama situācija, ka budžeta līdzekļi gadu pēc gada tiek pārskaitīti atpakaļ dalību valstīm. Mūsu budžets ar vienu samazinās un tik un tā mēs visus līdzekļus neizlietojam un daļu līdzekļu pārskaitam atpakaļ dalību valstīm. Tas nozīmē, ka mēs neizmantojam visas iespējas, lai veiktu investīcijas ekonomikas izaugsmē un darba vietu radīšanā. Un uh, šie rezultāti nav īpaši labi, tīpaši ņemot vērā šodien, šīs dienas uh, ekonomisko situāciju. Mums ir jādomā par to, kā stimulēt ekonomisko aktivitāti. Um, es, bet noslēgumā gribu teikt, ka uh, Uh, esmu pārliecināts, ka tāpat kā iepriekš mums izdosies veiksmīgi sadarboties, strādājot pie budžeta, un mēs paturēsim prātā, uh, kāda ir mūsu mērķi. Mēs cīnīsimies pret protekcionismu, radīsim ekonomiskās izaugsmes iespējas un uh, domāsim par jaunu darba vietu radīšanu kopumā un arī Eh, neaizmirsīsim par atbalstu mazāk attīstītajām valstīm. Paldies. Vārds Erikai Mannai. Thanks so much. Um, I'm, I'm very pleased. To... Paldies. Man ir eh, ļoti liels prieks par to, ko teica mūsu referents. Eh, tas bija ļoti saprātīgs un uh, Um, detalizēts pārskats par iecerēm, par to, kas uh, būtu jādara parlamentam. Dalību valstu vidū nav vienprātības par atsevišķiem jautājumiem, un uh, tās ietekmē arī budžeta sastādīšanas procesu. Tādēļ man ļoti iepriecināja referenta pieeja uh, ziņojumu sastādīšanai. Es domāju, ka tas mums ļoti palīdzēs nodrošināt Uh, vienotību Eiropas parlamentā, un tas savukārt ietekmēs arī debatas padomē. Un uh, es domāju, ka tas būs arī ļoti pozitīvs signāls sabiedrībai, un šī mm, darbs notiks arī ļoti uh, svarīgā brīdī, gada otrajā pusē. Es nedomāju, ka šī uh, ekonomiskā un finanšu situācija būs labāka, ir paredzams, ka tā vēl varētu pasliktināties. Tādēļ šis uh, darbs būs izšķirīgs. Tagad vārds komentāri. Pirmkārt par Nabuko es piekrītu. Es arī ceru, ka mana politiskā grupa būs uh, gatava šo jautājumu risināt. Šai komitejā mums bija ļoti pozitīvs ziņojums par Nabuko projektu. Vienīgais, kas mums ir jānodrošina, ir tas, lai mēs neiestātos par kādu konkrētu cauruļvadu. Tā kā es pārstāvu Vāciju, tad Vācija noteikti ir ieinteresēta arī uh, Nord Stream uh, cauruļvada būvē, kas nāktu par labu Vācijai, savukārt Nīderlande un citas dalību valstis nav ar to īpaši apmierināts. Ir zināmi iebildumi dalību valstīm par Nord Stream projektu. Un tādēļ mums vajadzētu īstenot pēc iespējas neitrālu pieeju, lai mēs neiestātos par kādu konkrētu cauruļvadu, bet atbalstīt pēc iespējas lielāku cauruļvadu skaitu celtniecību lai būtu dažādi spēlētāji, lai būtu lielāka konkurence nodrošināta. Un es eh, jau saklausīju pozitīvu referenta nostāju šajā jautājumā. Eh, vēl viens jautājums par neiztērētajiem budžeta līdzekļiem, par to, ka tiek, tiek pārskaitīti atpakaļ dalību valstīm. Uh, Es gribētu zināt referenta viedokli par šo jautājumu. Šobrīd ir diezgan negatīva attieksme pret to, kā Eiropas komisija piešķīra līdzekļus, piemēram, 5 miljārdi tiek paredzēti Eiropas Savienības stabilitātes pakta ietvaros, kā šie līdzekļi tiek pie, piešķirt konkrētiem projektiem, kā platjoslas internetu ieviešanai un tā tālāk. Uh, bet šādu nostāju atbalsta Barozā un daži citi komisāri. Um, bet uh, ir daudz, izskan daudz kritikas par šiem līdzekļiem, ka, ka tie neko nedos un īpaši skaļi kritiku pauž tās valstis, kuras ir uh, iemaksā līdzekļus uh, Eiropas Savienības budžetā. Man ir jautājumi abiem referentiem, gan mūsu komitejas referentam, gan budžeta komitejas referentam. Vai ir notikušas diskusijas par, par uh, Eh, iedaļām, kas eh, skar mūsu komitejas darbu un attīstības komiteju. Eh, budžeta komitejā jau izskan ierosinājumi padarīt šo sistēmu skaidrāku, iezīmēt finansējumu. Es nezinu, vai arī komisija kaut ko par to domā. Tas pats sakāms par budžeta pozīcijām arī, kas skar mūsu komitejas darbu. Ja ir paredzētas kādas izmaiņas, es varētu, vēlētos zināt, par ko šeit ir runa. Un vēlreiz liels paldies par ziņojumu. Liels paldies, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Thank you, Chairman. Uh, Um... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlēs pateikties Sirjana kungam par sagatavoto ziņojumu, kas uh, noteikti ir uh, ļoti vērtīgs uh, ieguldījums, lai varētu turpmāk sagatavot. That, uh, preliminary... provizorisko budžetu projektu. Mēs uh, šo projektu piedāvāsim tikai nākamajā uh, mēnesī, tādēļ man būtu ļoti grūti komentēt atsevišķas pozīcijas. Protams, uh, jūs izgaismojāt savas bažas un arī kolēģi tās pauda, bet es vēlējos jums teikt, ka mēs noteikti ņēmām vērā visus paustos viedokļus un arī bažas. Uh, Tas noteikti tiks apsvērts, sagatavot provizorisko budžetu projektu arī 2010. gadam. Paldies! Grāci. Se... Paldies, saka priekšsēdētājs. Eh, Sūrāna kungs, vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt no savas puses? Thank you, Mr. Chairman. I, I will try... Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos atbildēt ļoti lakoniski. Pirmām kārtām Pīters runāja uh, par to, ka budžeta apjoms samazinās katru gadu. It, it so the... Es nevaru viņam pilnībā piekrist. Jā, pagājuši gadu tā notika. Eiro maksājumi bija zemāki nekā pagājušā gadā, bet kopš 2007. gada eiro maksājumi pieauga, bet ja mēs runājam par eh, iekšzemes nacionālo produktu, tur eh, skaitļi vairs nebija tik lieli. Un, protams, jāņem vērā, kāda ir šī vispārējā noskaņa, atmosfēra. Visiem šķiet, ka budžets eh, samazinās gadu no gada. Varbūt tāds draudzīgs ieteikums. Nevajadzētu kaut ko pārsteigt un, un tagad mētāties ar, ar paziņojumiem, pirms vēl nav pieņemt lēmumu nākotnē. Bet paldies komisijas pārstāvjiem par izteikumiem. Vēlējos uh, jums atsaukt atmiņā vēl kaut ko no sevis teiktā. Es nezinu, ko par to domā mūsu komiteja, bet pilotu projekti, kā tie tiek izstrādāti. Pagājuši gadu referents bija ļoti uzstājīgs, viņš mēģināja tā teikt, uh, kolēģus piespiest piedāvāt uh, pietiekami īsu, kompaktu priekšlikumu pirmajā pusgadā. Bet uh, tas vēl nebija galīgais lēmums. Mēs Uh, iesniedzam savus grozījumus, priekšlikums komisijai, pēc tam viņiem ir jālūkojas, kas ir īstenojams un kas nē, bet mēs nevēlamies uh, kaut kādā veidā ietekmēt parlamentu deputātu tiesības, iesniegt grozījumus par pilotu projektiem, un tas ir jādara, protams, saulaicīgi. Es jau minēju laika grafiku. Šis provizoriskais projekts nekādā veidā nelaupa parlamenta deputātiem tiesības, tieši otrādi ir runa par labāku sagatavošanos. Bet kā referents es labprāt vēltos zināt, eh, kas ir iesniedzis šos pilotu projektus, kurš vēlas sadarboties ar komisiju un eh, cik daudz naudas ir paredzēts piešķirt konkrētiem pilotu projektiem, par cik miljoniem mēs runājam. Uh, Tātad eh, pilotu projekti, tie tiek izstrādāti, un, protams, katru pilotu projektu izstrādā konkrēti personais, katra projekta atrodas kāds cilvēks, kas ir atbildīgs par to. Un eh, būtu ļoti labi, ja referents eh, zinātu šī cilvēka vaipstus. Un Erika man minēja trīs punktus. Par Nabuko man ļoti žēl, būšu vaļsirdīgs, bet mēs jums nepiekrītam. Ja mēs runājam par neutralitāti, jā, es saprotu jūs nostāju, bet eh, šajos visai grūtajos apstākļos es uzskatu, ka energo piegādes avotu diversifikācija ir viena no galvenajām prioritātēm. Un Gazprom var uh, finansēt gan šo Nord Stream, gan South Stream projektu. Un saprotam, ka naudas nav pietiekam daudz un mēs nevaram ar to mētāties un tas nozīmē, ka Nabuko un jebkurš cits cauruļvats nav šeit salīdzināms, piemēram, ar Galileo projektu. Mums ir jāveic viss sagatavošanās pasākumi, mēs varam, teiksim, finansēt sākotnējus sagatavošanās pasākums, bet ne visu projektu visā tā īstenošanas garumā. Mēs runājam šeit par 7-9 miljārdiem. Uh, Eh, ko varētu prasīt projektu īstenošana, bet mēs varētu piedāvāt tikai, teiksim, 300 miljonus. Un, protams, krieviem šķiet, ka tā ir tikai tāda nieka saujiņa, viena pila jūrā, ņemot vērā arī to, kas notiek ar naftas cenām. Jā, Krievija tagad atrodas visai labās pozīcijās, bet ātri vien tas var mainīties. Bet, nu, tā jau ir cita opera. Bet, ja mēs runājam par neizlietotajiem līdzekļiem, noteikti vajadzētu izmēr, izpētīt, kurš tad īsti ir vainīgais. 2007. gadā atkārtojas tas pats, kas notika 2000. gadā. Juridiskais pamats izdevumiem eh, tika sagatavots par vēlu. Līdz ar to jauna finanšu plāna gada sākumā nebija viegli uzsākt konkrētus projektus. Un Tieši tādēļ naudas tērēšana uh, nenotika par visiem 100%. Vēl kāda problēma. Uh, komisija mēģina ieviest pārāk daudz regulējumu. Ja jūs atminēsieties, bija jau dažas grūtības pagātnē. Desanto vadītā komisija, ja mēs atminamies, Un uh, viņi vēlējās, lai viss būtu ļoti precīzi un uh, pilnīgi bez jebkādām kļūmēm un eh, viss būtu regulēts no A līdz Z. Uh, Un, ja mēs runājam par vienkāršanas procedūru, piemēram, Reģionālās attīstības komiteja piedāvāja jauns grozījums un komisija domāja par to, kā varētu pātrināt izdevumus, un mēs esam patiešām iepazinušies ar daudz labiem priekšlikumiem, un e, tas varētu palīdzēt eh, ļoti lielā mērā pātrināt visu procedūru. Bet man ir jābūt godīgam, ir vēl kāds trešais aspekts proti dalību valsts pašas, ko tās dara, un tas mums varētu radīt grūtības nākotnē. Dažkārt regulējums dalību valstīs ir vēl stingrāks nekā komisijas piedāvātais. Tieši tādēļ viņi visu sarežģīja vēl vairāk. Un nabaga ļaudīm, kam ir eh, nepieciešams eh, nedaudz Eiropas naudas, pēc tam ir jāuzuparējis, lai vispār varētu kaut kāds plāns īstenot. Es domāju, tā ir kļūda. Uh, Un nu, nav jauki, protams, vienmēr tikai kratīt ar pirkstu komisijas virzienā un vainot viņus par eh, naudas pilnīgu neizmantošanu. Ir arī dalību valstīm šeit savu daļu vainas jāuzņems. Bet tās ir ne tikai jaunās dalību valsts. Ja mēs runājam par kohēzijas politikas eh, ietvaros piešķirs to naudu kohēzijas fondu līdzekļiem, struktūra fondu līdzekļiem. Rumānija eh, izmanto 30% 2007. un 2008. gadā. Un tie bija labākie rādītāji. Ungārija, mana dzimtene, izmanto tikai 16%, un mēs esam 19. vietā no 27 valstīm. Tātad eh, mēs varētu runāt par zemiem rādītājiem. Un eh, pagājuši gadu mēs nevarējām izmantot daudz vairāk naudas no struktūra fondiem, un padomu vienkārši par mums ķīķināja. ņemot vērā eh, sagatavošanās darbus, eh, es domāju, nevajadzētu paredzēt nekādas eh, pārmaiņas jūsu komitejā un neesmu šeit ieradies tādēļ, lai ziņotu par kaut kādām iespējām un kaut ko deklarētu. Vienkārši es vēlējos ar jums apspriesties, padiskutēt. Uh, un beigās man vajadzētu apkopot visu komiteju vēlmes, un es, protams, nevarētu jums apsolīt, ka es tās varēšu pārvērst realitātē. Es pilnīgi visiem izpatikt nevaru, jo budžeta līdzekļi ir ierobežoti, un mums vajadzētu rast pēc iespējas labāku harmoniju. Bet man nevarētu jau tā teikt, ka kāda komiteja man būtu mīļāka par citām. Tātad es ņemšu vērā visu vēlmes un ceru, ka arī sadarbības gars būs pietiekam labvēlīgs. Es domāju, budžeta komitejā ir izveidojusies jau visai laba praksa, kā rīkoties, un budžeta komitejas referenti varētu satikties ar citu komiteju referentiem un patiešām veiksmīgi sadarboties. Šajā komitejā man problēma nav, mēs esam ļoti labi draugi, arī personiski labi viens otru pazīstam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Jā, nu tikai viens komentārs. kādēļ mēs pieprasījām šo jauno procedūru. Jo mums ir papildus vēl viens mēnesis, jūs varat iepazīties ar mūsu priekšlikumiem, un es domāju, tas atvieglos sadarbību arī nākotnē. Nu, kā tas parasti norisinās? Parlaments komisiju aizstāv padomus priekšā, bet es šeit nedaudz mainos, vēlos mainīt lietu kārtību. Bet Ērika man jau teica, šī e, labā sadarbība ar padomu patiešām var uh, radīt labus darba augus, bet nu, mēs sadarbosimies arī ar nākamajām prezidentūram, ar Zviedrijas prezidentūru un tā tālāk. Lielas paldies! Eh, eh, paldies! Tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir ziņojums 133. panta komitejai par um, paziņojumu globālā Eiropa, spēcīga partnerība, lai Eiropas eksportētājiem sniegtu piekļuvi tirgumu. Ir uh, paredzēta viedokļu apmaiņa. Šis uh, paziņojuma galvenais aspekts ir piekļuvi trešo valstu tirgiem un uh, spēja konkurēt pasaules tirgu. Šī stratēģija krīzes laikos kļūst vēl svarīgāka un uh, ir uh, jāpārliecina mūsu partneri neradīt protekcionistiskas barjeras, un tādēļ šī iniciatīva ir viena no 2009. un turpmāko gadu prioritātēm. Un uh, mēs jau saulaicīgi esam pievērsušies šīm problēmām, mēs Jau 2007. gadā nobalsojām par kolēģi Gardāns ziņojumu. Tagad mums ir pienācis laiks izvērtēt, vai mūsu ziņojumā iekļautās rekomendācijas komisija ir ņēmusi vērā. Jāatzīst, ka piekļuve tirgum ir viena no tām jomām, kur ir notikusi ļoti veiksmīga sadarbība starp institūcijām, uh, un 2008. gada sasniegumi ir ļoti pozitīvi un tie augstu jāvērtē. Un uh, šajā viedokļu apmaiņā es tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, lūdzot sniegt mums īsu pārskatu par padarīto, un pēc tam mums būs viedokļu apmaiņa. Paldies! par šo iespēju pastāstīt, kāds ir bijis progress šajā jautājumā. Pamats ir 96. gada lēmums un 2007. gadā stratēģija tika pārskatīta, uzsverot partnerības aspektu ar dalību valstīm un dažādām uzņēmēju organizācijām. Mēs esam īstenojuši šo stratēģiju jau pilnu gadu un varam sajust arī darba augļus. Stratēģijas veiksmīga īstenošana un tālāka darba attīstība ir rezultāts mūsu partnerībai un tam, ka daudz ir iesaistījušies šajā darbā. Tāpēc no savas puses Izmantosim šo iespēju pateikties jums par atbalstu rezolūcijām 2008. gadā un februārī pieņemtā runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem starptautisko tirdzniecību. Ceram, ka nākotnē jūs Turpināsiet sadarbosties ar mums un palīdzēt Eiropas eksportētājiem. Mums jāpasakās arī prezidentūrām par atbalstu. Pietirgum ir ļoti svarīga. Francijas prezidentūra aktīvi iesaistīsim 33. panta komiteju, tagad Čehijas prezidentūra strādās šajā virzienā, un mēs jau gatavojamies strādāt pie stratēģijas arī ar Zviedrijas prezidentūru. Taču nevajadzētu sākt just tādu kā apmierinājumu sajūtu. Mums jāstrādā arvien vairāk, lai mēs varētu sasniegt tālākus mērķus mūsu stratēģijai. Ir ļoti svarīgi, lai parlaments sniegtu politisko atbalstu šādai virzībai. Šis ziņojums ir pārunāts ar dalības valstīm, 133. panta komitejā, arī mūsu padomdevēja komitejā, un mēs esam uzklausījuši dažādas viedokļus, un iz, iz, izkristalizējās trīs līmeņi - darba grupas, vietējās piekļuves grupas un informācijas plūsmas. Šodien mums ir desmit aktīvas darba grupas, tā skaitā arī jaunajā jomā pakalpojumos Tās aptver vakcīnas un sani, fitosanitāros pasākumus un riepas un tekstilpreces un daudz ko citu. Arī pasta pakalpojums un sadali. Darba grupas ir bijušas laba platforma lai apvienotu partnerus ekspertu līmenī tā, lai mums būtu koordinēta stratēģija, lai likvidētu dažādas barjeras tirdzniecībai un ieguldījumiem. Otrs elements, ko mēs esam izveidojuši gada laikā, ir tirgus piekļuves komandas. Tādas ir vairāk nekā 30 galvenajos eksporta tirgus, Tās koordinē delegācija. Dalību valstu tirdzniecības pārstāvji, arī uzņēmēju organizāciju pārstāvji ir šajās grupās, un tās veido saskari ar vietējām uzņēmējdarbības organizācijām, lai likvidētu dažādas barjeras. Šīs komandas ir dažādos izmēru, jo rezultāti un arī šīs barjeras ir ļoti dažādas dažādās vietās. Īpaša loma šajās komandās ir noteikti jaunās barjeras, kas varētu rasties. Tātad agrīnā brīdināšana ir viens no vissvarīgākajiem elementiem šo komandu darbā. Taču tām ir arī cita loma, ņemot vērā krīzi, kas ir ienākusi Eiropā un pasaulē. Mēs redzam, ka tās sniedz informāciju par protekcionismu soļiem, kas parādās dažādos tirgos. Mēs nosakam arī prioritātes barjeru ziņā, lai mēs varētu tās risināt mērķiecīgi. Mums ir ļoti ierobežoti resursi, tāpēc dalību valsts tiek aicināts atbalstīt šīs izveidotās komandas, lai tās varētu efektīvi strādāt. Un trešais pīlārs ir paaugstinātā informācijas un komunikācijas saziņa lai mēs katru mēnesi varētu izplatīt savu biļetēnu par veiksmes stāstiem, barjeru novākšanā, Mēs varam šādā veidā izplatīt informāciju par partnerību, dalību valstīs, visām interesētajām pusēm. Sevišķi runāt par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs sniedzam arī informāciju par to visā Eiropā un strādājam arī ar Eiropas uzņēmēju tīklu Tāpēc, lai varētu sasniegt miljoniem mazos un vidējos uzņēmumus šajā jomā. Papildus. Esam organizējuši arī seminārus Slovenijas prezidentūras laikā, jūnijā, kur mēs saņēmām labu atgriezenisko informāciju, kas ļāva mums uzlabot koordinācijas aspektu mūsu stratēģijā. Novembrī bija arī seminārs Francijas prezidentūras ietvaros, kur parādījās liela interese no dalību valstīm un Eiropas uzņēmējiem. Papildus iespaidu tagad sniedz arī decembra padomes lēmumu, kur tiek prasīta labāka koordinācija starp dalību valstīm, lielāka pievēršanos mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai likvidētu tirdzniecības barjeras, kas varētu traucēt mūsu eksportētājiem. Un visbeidzot, decembrī mēs publicējam savu ziņojumu par piekļuvu tirgam. Tas ir pirmais solis, kā stiprināt ārējo dimensiju Lisabonas stratēģijā. Mums ļoti svarīgi, domājot par progresu, ir sekojošie ieteikumi, kā uzlabot procedūras instrumentus, lai sniegtu palīdzību Eiropas eksportētājiem. Es tiešām negribu atkārtot visus mūsu priekšlikumus, taču uzsveram, ka pievērsīsimies lielākoties arī pakalpojumiem, intelektuālā īpašuma jautājumiem, valsts iepirkumiem, lai varētu uzlabot palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Visbeidzot, stratēģijas īstenošana 2008. gadā rāda, ka jaunā partnerības pieeja ir bijusi veiksmīga ir likvidētas dažādas tirdzniecības barjeras, tā tad ir rezultāti mūsu darbam, un šo pieeju mēs gribam turpināt, un tāpēc aicināt arī visus partnerus aktīvi piedalīties šajā darbā, arī sniedzot mums resursus. Palielinot mūsu darbība šajā atklātajā tirgū krīzes dēļ ir vēl svarīgāka. Situācija ir jāuzrauga ļoti uzmanīgi, jācīnās pret kaitīgu protekcionismu. Paldies! Uh, paldies! par šo visaptverošo prezentāciju. Es domāju, ka jums, eh, jūs bijat pelnījis lielāku auditoriju. Mums šeit laikam viens tikai <laughs> deputāts ir. Jā, tiešām šeit varēja būt lielāka auditorija. Sevišķi runājot par to, ko mēs dzirdējām beigās, tas bija ļoti svarīgs jautājums un tā skatījums. Uh, Es domāju, ka šīs finansu krīzes situācijā tas kļūst īpaši svarīgs. Pirmais, man ir divi jautājumi. Pirmais, saistībā ar finanšu krīzi, kā komisija nosaka, kur parādās jaunas barjeras trešajās valstīs un kādas rūpniecības nozars tas skar vai kādas nozars tas skana. Un otrais jautājums. Jūs minējāt, ka Eiropas sadarbība, runājot par piekļuvu tirgumiem, ir ārkārtīgi svarīga. Es nezinu, vai šī sadarbība nav stiprāka Eiropas Savienības iekšienē ministrijās un komisijas ēkā Taču, ja mēs aizceļojam uz, uh, teiksim, Pekinu vai kādām citām vietām ārpus kopienas, tad tur šī sadarbība varbūt nemaz īpaši aktīvi neparādās. Tur katrs rūpējās par savām interesēm. Vai manas bailes ir reālas? Varbūt jūs varētu paskaidrot. Paldies! Paldies! Paldies par jautājumiem! Tātad atgriezeniskā informācija no mūsu tirgus piekļuvas komandām saka, ka tiešām pat labam parādās jaunas barjeras, taču tas notiek tā klusā. Tās lielākās bažas vēl nav piepildījušās. Es domāju, ka uh, mūsu darbs joprojām ir bijis veiksmīgs. Piemēram, runājot par ASV, šeit ir zināms problēmas. Mēs ļoti uzmanīgi vērojam situāciju un tās attīstību un regulāri ziņojam 133. panta komitējai par pamanīto. Otrs jautājums par Eiropas sadarbību, par to, kā ir laba sadarbība Briselē, bet reālā situācija ārpusē citādāk. Jā, tā tas varētu arī būt, daudz ko varētu veikt labāk. Taču jāsaprot, ka dalība valstis un uzņēmumi, kas ir privāts jautājums, privāta uzņēmums jautājums. Tā kompānijām, protams, ir savas intereses. Un kamēr jaunā stratēģija nekļūs par Eiropas Savienības kopīgu politiku, protams, paies zināms laiks, un tāpēc mums ir šīs partnerības pieeja. Mēs Briselē pārunājam ar dalības valstīm šos jautājumus un uzņēmējiem. Ja? Un, kad kompānija ir kādas problēmas, tā mēģina iet pa parasto ceļu. Ja, piemēram, Krievija ir kādas problēmas, tad ir iespēja tagad pieiet koordinēt šim jautājumam. Mēs šo problēmu varam pastāstīt citām valstīm, un tad notiek koordinācijas process, un tad sākās uh, darbs, tad sākās visu mūsu ministru vizītes šajā valstī, un mēs vienoti runājam par šo problēmu. Tā kļūst par prioritāti. Tas, protams, aizņem diezgan ilgu laiku, un šai praksē ir jākļūt vispār izplatītai. Taču ir dažas jomas, kurās uzņēmēji redz, ka viņi nevar panākt rezultātus parastajā veidā, piemēram, kā runājot par uh, naftas kompānijām Krievijā. Paldies! Paldies! Paldies! Pie šī jautājuma noteikti atgriezīsimies vēl. Tagad pāriesim pie astotā jautājuma komisijas ikgadējais ziņojums Eiropas parlamentam par kopienas antidempinga, antisubsidēšanas un drošības pasākumiem. Ziņojumā ir dažāda informācija par 2007. gadu, arī informācija par iniciatīvām šajā jomā. Nils Makdonalds ir ieradies šeit, kurš vada koordinācijas nodaļu attiecīgajā ģenerāldirektorātā. Paldies viņam par to. Pirms mēs ejam tālāk, varbūt viņš mūs varētu iepazīstināt ar tām pēdējiem gadījumiem, ar kuriem nodarbojusies komisija. Un kā ir šī ASV biodīzeļa antisubsīdiju gadījumu. Varbūt viņš varētu mums arī pastāstīt par Čehijas prezidentūras nostāju un arī nākošās Zviedrijas prezidentūras nostāju, runājot par tirdzniecības aizsardzības un caurskatāmības palielināšanas politiku. Vārds Ņola Makdonalda. Paldies! Es mēģināšu īsumā pastāstīt par tirdzniecības aizsardzību. Šis ir 26. gadējais ziņojums par 2007. gadu, tātad tas ir. Un pirmkārt gribētu apvienoties, ka šis darbs ir paveikts tik vēlu. Es domāju, ka mēs saņemsimies un 2008. gada ziņojums nāks ātrāk. Informācija un statistika par pagājušo gadu drīz jau būs pieejama internetā. Vismaz statistikas līmenī informācija būs daudz jaunāka. 2007. gads bija tāds samērā mierīgs gads. tirdzniecības aizsardzības gadījumu, jeb lietu skaits bija rekord zemā līmenī - 9, pirms tam mums bija 36, 2006. gadā, 2005. gadā, 2004. gadā 29, tā tad bija daudz, nu tā, 2008. gadā ir apmēram 20 lietas un pēc tā var arī noteikt, kāda ir aktivitāte šajā sektorā. – 2007. gada ziņojumā ir divi elementi, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Pirmais ir uzklausīšanas darbinieka izveidošana, šāda posteņa izveidošana, lai puses, kas ir iesaistīti šajās izmeklēšanās, varētu griezties pie kāda cilvēka. Un es domāju, ka tas atstāja labu iespaidu. Tas ceļ pres, profesionālismu, atklājot informāciju importētajiem, eksportētājiem. Domājams, ka tas atstās iespēju arī nākotnē. Turklāt ja runājam par 2007. gadu, mēs nevaram ignorēt faktu, ka šajā gadā sabiedriskās konsultācijas šajā jomā bija viscīvākās sabiedriskās diskusijas, kas notikušas šajā jomā, notika galvenokārt 2007. gadā. 2008. gadā tika lemts, ka vajadzētu ņemt tādu kā starpbrīdi, lai puses varētu pārdomāt šos jautājumus. Mūsu komisārs teica, ka nepieciešams vairāk konverģences. Diskusijas jau notiek, taču man liekas, ka mums ir nepieciešama zinām attālpa. pirms atjaunojam šo darbību. Runājot tagad par konkrētām lietām. Ir dažas ļoti svarīgas lietas. Iespējams, ka jums interesē divas, trīs tērauda lietas, kas turpinās jau ilgāku laiku. Februārī sākās lieta pret Ķīnu un vēl Moldovu un citām valstīm. Tad vēl ir dažas uh, lietas par tērauda jautājumiem. Dažos gadījumos sūdzētāji atsauca savas sūdzības, un es domāju, ka tas attieksies arī uz rūdīto tērauda lietu. Kāpēc šīs lietas tika atsauktas? Acīm redzot, tāpēc, ka izmeklēšanas saistījās ar 2007. gada sākumu. Tātad tas jau ir diezgan sen mūsu darba apstākļos ņemot vērā, ka kopš tā laika tērauda industrijai notikušas milzīgas izmaiņas, un acīm redzot, sūdzētāji saprata, ka viņiem būtu labāk atsaukt savas sūdzības un pēc tam atgriezties ar jaunākām sūdzībām, ja situācija kļūst vēl sliktāka. Un man šķiet, ka nozara ir diezgan apmierināta ar attīstību šajos divos gadījumos Jūs minējāt arī biodīzeļa lietu. Man šeit tā uzmanīgi jārunā. Drīz tiks pieņemti lēmumi par šo gadījumu. Priekšlikumi ir izsūtīti dalību valstīm. Tūlīt nāks lēmumi. Es redzu, ka laikrakstos jau parādās ziņojuma, ka tiks spērti nopietni soļi, bet es diemžēl to jums nevaru atklāt. Other, uh... Vēl kāda izmeklēšana, kas notiek, saistās ar kurpēm, Šeit tiek atkārtota izmeklēšana, vēl darbs nav pabeigts. Un tātad es ļoti maz ko jums varu teikt par šo jautājumu. Tas sākās oktobrī, bet mēs vēl meklējam faktus un analizējam tos. Man šķiet, ka tas būtu svarīgākais, ko es jums varu teikt par esošajām lietām. Paldies! Īs jautājums. Radies iespējas arī šajā komitejā. Un tāpēc es jums jautāju, ka runājot par sūdzībām, ir zināma priekšroka dota Eiropiešiem sevišķi dienvidu Eiropiešiem nekā ziemeļu Eiropas uzņēmējiem. Vai tas tā ir, vai tas ir jautājums par mītu, kas izveidojies? Lūdzu. Tad man būtu jāpārbauda statistika, turklāt ļoti uzmanīgi iespējams, ka ir zināma prioritāte, jeb novirze, jo dienvidu valstīm ir joprojām dažas nozars, kurās daudz tiek importēts, kas rada problēmas. Protams, jāatcerās, ka ziemeļu dienvedu sadalījums nav tik skaidrs un viennozīmīgs, kā tas kādreiz bija. Dažas ziemeļu dalībvalsts arī laiku pa laiku jūt, ka jāizsargā to industrija pret ārējiem importiem. Nu, eh? Vai ir eh, kādi citi jautājumi vēl? Ja tādu nav, tad devītā punkta izskatīšanu pārliksim uz vēlāku laiku, un es jūs informēju, ka mūsu nākamā sanāksme notiks 16.